ka 12. māja sanāksmē priekšsēdētāja konference pielēma, lēma saskaņā ar 134. reglamenta punktu 23. jūnijā no, 5, no 3 līdz 5 noturēt īpašo sanāksmi. Van Raunpēkungs, padomas priekšsēdētājs, informējas parlamentu par samita secinājumiem. Samits ir paredzēts 17. jūnijā saskaņā ar 15. Eiropas Savienības līguma pantu. Atkins kungs, lūdzu. Uh, Priekšsēdētāja kungs, es vēlējos izteikties par procedūru, tātad vai šeit tiks izveidots precedents, ka mēs uz saviem galdiem atrodam uh, informatīvo materiālu par to, kas mums ir jāparaksta. Es domāju, ka mums e, vienkārši nevajadzētu pieļaut to, ka šeit tāda atkrituma mētājas pa mūsu galdiem, un mēs nevaram to kontrolēt. Vai varētu tam pielikt punktu vienreiz? Paldies! All right, Mr. Atkins. Labi, Atkins kungs, mēs to ņemsim vērā. Tātad ņemsim vērā jūs piezīmi protestu vai nu kā to mēs aplūkosim. Yes, Mr. Lange. Langen, kungs, lūdzu. Par to pašu uh, reglamenta punktu. Uh, nav pietiekami, ka uh, priekšsēdētājs vienkārši to pieņems zināšanai. Vajadzētu tam pielikt punktu vienreiz, vajadzētu atteikties no šādiem, šādām parādībām. La presidencia toma nota Es to ņemšu vērā, saka priekšsēdētājs, un, protams, tam sekos zināmas konsekvences. Tātad eh, es pieņemšu to savai zināšanai, tas ir pirmais solis, ko es varu darīt, un pēc tam es darīšu to, kas ir jādara. Es vēlējos jūs informēt, ka plenārsēžu zālē šodien mūs ir apmeklējis Kuveitas Nacionālās asamblējas delegācija. Viņi sēž uh, apmeklētāju galerijās un mēs viņus sirsnīgi sveicam. Está, está presidida por el señor.